konkrētiem aprēķiniem, konkrētiem faktoriem. Šobrīd krīzes situācija Eiropas Savienības pilsoņus zaudē uzticību. Ne, nedarīsim tā tālāk, lai viņiem ir uzticība. Lielas paldies, saka priekšsēdētāja. Esam pabeiguši šo diskusiju. Un balsojums ir paredzēts rīt, sākot no 12.00. Nākamais darba kārtības punkts ir jautājums, uz kuru jāatbild mutiski. Jautājums ir makreļu neilgspējīga zveja Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā. Un vispirms tad dosim vārdu uh, Galahera kungam. Priekšsēdētāji kungs. Priekšsēdētāji kungs, ir ārkārtīgi svarīgi runāt par šo ļoti svarīgo jautājumu par ilgtspējīgu makreļu zveju Atlantijas okeāna ziemeļa austrumos. Mēs runājam par neat Eh, par neatbildīgu makreļu krājumu izsmelšanu par 282 tonnām, kuras Islanda un Fērsels kopā ir pateikusi kā savu kvotu. Tas īslaid, eh, tas varbūt neīslaicīgā, bet garākā un ilglaicīgā periodā var ietekmēt pelāģisko zivju sugu daudzumu. Parlaments un padome šajā reģionā ir piestījusi savus piešķīrums, un ja makreļu daudzums samazināsies Islandes un Fēru salu darbību, nozvejas darbību dēļ, tad tas būs būtisks zudums visam palēģisko zivju sektoram Eiropas Savienībā. Mēs runājam arī par eh, putosu un daudzām citām sugām, bet ja nekas netiks darīts, tad eh, mēs zaudēsim šo cīņu. 2006. gadā, piemēram, um, Islanda palielināja savu nozveņu no 1% 6. gadā līdz 23% 12. gadā, un tas pats līdzīgi attiecās arī uz Fēru salām. Šie statistikas dati ir samērā šausminoši. Šobrīd uh, Islanda nozajo 52% no visiem krājumiem. E, mēs atsaucamies uz 12. gada vienošanos, piemēram, Fēru salās Eh, ir panākta vienošanās starp piecām Atlantijas valstīm, un mēs runājam par tonnāžu, kurš ir, kur ir trīs reizes zemāka nekā Fēru salu un Islandas nozvei kopā. Komisija, jūs nevarat vairāk ignorēt to mandātu, ko jums ir piešķīruši Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvi un arī mūsu parlaments. Uh, Es kā referents vēlētos jūs aucināt uz nekavējošos rīcību. Ir pienācis laiks beigt runāt un rīkoties, un mums ir jāmēģina glābt makrels un makreļu zvejotāji. Ietvar eh, regulā ir atrunāti nosacījumi, un man ir nesaprotam, kāpēc komisija un komisāra neņem vērā lielākās daļas parlamentāriešu domu. Noteikti, ka komisija ir pārliecināta, ka šī pārmērīgā nozveja rezultēsies ar būtisku zivju resursu noplicināšanu un zivsaimniecības samazināšanos bet uh, tas, ka iesaistītās puses nav nākušas klajā ar reāliem risinājumiem, jau ir pierādījums tam, ka neviens šajā lietā īpaši neiedzeļinās. Es saprotu, ka mēs eh, nevaram ietekmēt Islandu un Fēru salas, bet mēs varam ietekmēt komisiju. Eiropas Savienībā ir jāpierāda, ka ilgtspējīga makreļu nozvei ir komisijas atbildība, un jūs, komisārs kundze, to teicāt pagājušā gada 19. oktobra zivsaimniecības komitejā. Islandai un Fēru salām ir jāpara, jāpasaka, ka tās ir būtiski palielinājušas savus nozvejas apjomu jomas. Un eh, Eiropas Savienībā es uzskatu, ka komisijai būtu būtu jāpieņem pasāk, jāpieņem mēri pret šīm abām valstīm. Mēs iestājāmies par ilgtspējīgu nozveju. Kā to panākt? Gabriels Moto, kas ir Eiropas Savienības, eh, Eiropas Savienības atbildīgais par šiem jautājumiem, uh, Gan Islanda, gan eh, Fēru salas ir atbildīgas par to, lai makreļu nozvei būtu ilgtspējīga. Un tas, eh, ka par eh, vairāk kā 30% būtu jāsamazina nozveņa ir fakts. Komisijai vajadzētu iestāties par ilgtspējīgiem zveju bariem un populācijām. Viss esam viensprāts, ka tā tam būtu jābūt, bet eh, komisijas rīcībā mēs to nesaskatām. Mums eh, ir jāīsteno tirzniecības pasākumi, lai pateiktu ar sāpīgiem mēriem Islandē un Fēru salām, ka šādi rīkoties nav adekvāti. Komisija, jums ir spēcīgs mandēts, ko jums ir sniedzis parlaments, bet jūs to nometat kā nevajadzīgu papīru. Es zaudēju ticību, ka komisija spēja īstenot ilgspējīgu zilsainiecības eh, politiku. Es ceru, ka šonakt jūs mūs pārliecināsiet, ka mūsu uzticība jums nav bijusi velta. Grazie. Paldies. Tālāk došu vārdu komisārai Damanakī kundzei. Paldies priekšsēdētē. Es gribētu pateikties Galahera kungam par šo jautājumu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, un mēs esam jau agrāk šajā parlamentā esam runājuši par to, pie kā var novest šī pārmērīgā nozvei, ko šobrīd veic Fēru salas un Islandi, kādā veidā tas var ietekmēt kopējo krājumu, un kādā veidā tas ietekmē šo nozari un sugu kopumā. Man jāatzīst, ka es tiešām pievienojos jautājumu uzve, uzdevējam. Es arī tāpat domāju, es uzskatu, ka tas tiešām ietekmē mūsu zivsaimniecības nozari kopumā, kā arī, kā arī mūsu mazos zvejniekus. Mazā flote cieš no tā, un es saprotu un piekrītu tam situācijas aprakstam, ka tā ir ļoti sarežģīta situācija. Tātad mēs sekojam situācijai ļoti uzmanīgi, mēs eh, cenšamies izmantot eh, dažādus kanālus. Eh, cenšamies izdarīt spiedienu uz Islandes valdību, eh, cenšamies ietekmēt arī Fēru salas, eh, lai būtu, lai, lai šīs valsts izmainītu tātad mm, savu nostāju. Un mēs ļoti ceram, ka mēs visā drīzumā varēsim atkal sēsties ar visām piekrastu valstīm pie viena galda un panākt jaunu nolīgumu. No Šobrīd jāsaka, ka šīs sarunas ir eh, apturētas un mums ir jāskatās, ko mēs varam darīt. Īsumā, protams, ir iespēja īstenot tirzniecības sankcijas, šāda iespēja pastāv, bet tomēr ir ļoti uzmanīgi jāpadomā par, eh, par diviem ļoti svarīgiem faktoriem. Vispirms mums ir jāpadomā par um, tiesiskiem nosacījumiem, par normatīvo pusi, un otrkārt ir jādomā ļoti uzmanīgi par to, uh, kādā laika grafikā mēs varam ietilpināt mūsu pasākums. Uh, kā jau es teicu, šobrīd mēs diskutējam ar dalībvalstīm, mēs izskatām dažādus variantus. Rīt, nākamnedēļ, atvainojos, mēs tiksimies ar Norvēģijas ministriem Briselē, un es ļoti ceru, ka mēs nonāksim pie kopsaucēm. Es ļoti mm, ceram, ka mēs arī ar Norvēģiju vismaz varēsim vienoties šajā jautājumā. Es eh, gribētu teikt, ka komisija jau ir izskatījusi procesuālas tādas aspektus. Mēs eh, cenšamies arī meklēt instruments, kā pātrināt šo procesu. Ja mēs virzīsimies uz priekšu un ja mēs virzīsimies, tad mums jau ir viss sagatavošana darbi, lai šo procesu um, pātrinātu. Tad šie sagatavošanas darbi ir izdarīti. Uh, un mēs informēsim visus jūs, kas interesēs par šo jautājumu. Tātad pēc nākamās nedēļas mēs pabeigsim sarunas ar Norvēģijas valdību, mums būs kaut kādi rezultāti, un mēs tātad jums par to pastāstīsim. Tas bija par makreli, tagad par Atlantijas sīļķi. Šeit, diemžēl, situācija ir visai skaidra. Komisija tiešām nožēlo šo 26. marta paziņojumu no Fēru salas, tad Fēru salas vienpusējā formā ir trīskāršojuši savu kvotu. Jāsaka, ka šā, šī rīcība ir absolūti bezatbildīga. Un kas ir vēl sliktāk, e, šī sfēru salas ir izstājušās no piekrastes valstu nolīguma par Atlantijas īļķi. Tātad komisija un Norvēģija ir nākušas klajā ar kopīgu paziņojumu, kur esam pauduši savas bažas, esam aicinājuši Fēru salas apturēt šo bezatbildīgo rīcību. Uh, Es saprotu, ka šāda vienpusēja rīcība var ļoti nopietni ietekmēt šīs ļoti svarīgās sugas nosveju. Šajā ziņā tad situācija ir skaidra diezgan. Es esmu devusi zaļo gaismu, mēs sāksim komisijas iekšējo procedūru, mēs izmantosim dižniecības instrumentus pret fēru salām, tātad šī procedūra ir jau uzsākta. Grācie. Paldies. Un tagad politisko grupu vārdā. Un Valensa kungs ir pirmais, jums ir viena minūte 30 sekundes. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra skundze. Esmu ļoti gandrīts, ka mēs šobrīd varam runāt par eh, zvejniecību. Uh, un attiecībā arī uz Islandi, jo pēdējā laikā Islandes zvejniecības stils ir kļuvis par diezgan nopietnu problēmu attiecībās ar Eiropas Savienību. Manuprāt, viņi ir ļoti nesaprātīgi un neatbilst arī savā rīcībā sadarbības garam. Uh, diezgan bezatbildīga attieksme uh, pa, pašā tuvākajā nākotnē jau var nozīmēt to, kā zivju krājumi tiks izsmelti. Ja jaunos limitus Islande sāks arī izmantot, tad saskaņā ar ISIS, kas ir starptautiskā uh, zivju krājumu pētniecības iestāde, uh, Eh, ļoti strauji var samazināties zivju krājumi un attiecīgi eh, visa, eh, visi krājumi ir ļoti nopietni apdraudēti. Tāpēc ir nepieciešams iekļaut iestāšanas sarunās jautājumus par zvejniecību. Jāatcerās, ka Eiropas Savienībai ir arī pietiekami veiksmīgi instrumenti, ka uh, kas ir izmantojami tādos gadījumos, ja notiek uh, ne, neilgspējīgā uh, zivju krājuma izmantošana. Uh, visām Eiropas Savienības dalību valstīm ir jāpakļaujas šiem noteikumiem. Tāpēc šeit ir nepieciešams norādīt Islandē un to, uz to, ka ja viņi vēlas izmantot Eiropas Savienības priekšrocības, ir jāpakļaujas arī noteikumiem. Lielas paldies! Un tagad es un D grupas vārdā Tomasa kungs jums ir 1 minūte 30 sekundes. Paldies priekšstādātāji, komisārs kundi, dārgie kolēģi, Eiropas eh, zvejnieku centieni makrēlas jomā, šie cīniņi, tie ir īsti mm, no 2006. gada mēs panācām to, ka makreļu krājumi ir bijuši vēsturiski ļoti augstā līmenī, bet eh, diemžēl ne, nevienmēr šī situācija ir tik viennozīmīga. Eh, šī te sūga eh, tagad cieš dēļ Fēru salas un Islands rīcības rezultātā šeit ir ekoloģisks sekas, un mums ir jābūt uzmanīgiem arī ar Eiropas kvotām. Tas uh, Mm, attiecīgi varētu pasliktināt zivsaimniec, Eiropas zivsaimniecības mm, sektoru. Tātad mm, Francijā makrēlzveja ir ļoti svarīga, droši vien arī apvienotā karalistē un arī īrijā. Šeit ir ļoti daudz mazās zvejas un jāsaka, ka kvotu samazināšana attiecīgi ietekmēs arī citas kultūras, tad ir nepiet nepieciešams risināt šo jautājumu, kas ir sāsnājies. Un jādomā arī par ietekmi uz biomasu. Un mums ir jāsako situācija, kā teica komisārs Kundze, būs arī paziņojums, ir nepieciešams rīkoties steidzīgi, Eiropas institūcijām ir jāveic sava regulējošā uh, loma, ir jā, jādara visi, kas ir šo ekoloģisko ekonomisko katastrofu izraisījuši, lai būtu attiecīgās sankcijas pret viņiem. Ir jārespektē nu, ilgspējīgas nozvejas normas un. ir jārisina šis jautājums globāli. Paldies! Grazie! Eh, per... Paldies! Zaļo grupas vārdā. Hačtana kungs, jums ir viena minūte. Paldies! Komisāra kungs! Tiešām mums visiem ļoti nepatīkami dzirdēt, ka mums atkal un atkal jārunā par to pašu situāciju. Uh, attiecībā uz makreli un makreles krājumiem, jo Skotijai, piemēram, makreli ir ārkārtīgi svarīga zivs. Eiropas komisijas, Eiropas komisijas darbs izskatās ir ļoti veiksmīgs attiecībā uz mūsu pašu zvejniekiem. Tā ir ļoti strikta un tāpēc ir ļoti grūti darboties mūsu pašu zvejniekiem, taču uh, iekšējais spēks nekadā gadījumā netiek attiecināts uz uz to, lai uh, varētu risināt šo konfliktu. Skotijas zvejniecības ministrs norādīja uz to, ka varbūt labāk būtu piesaistīt startautisko mediātoru. Tā, lai varētu nodrošināt uh, līguma slēgšanu par šo ārkārtīgi sarežģītu jautājumu, tas būtu neitrāls, objektīvs veids, kā šo jautājumu risināt, uh, Un ļoti labi, ka komisija nav atteikusies no mediātoru piesaistīšanas iespējas, jo izskatās, ka šobrīd ar uh, rīcībā esošajiem instrumentiem risinājums nav panākams. Lielas paldies! Paldies! Un tagad lūdzu Girlingas kundzi, jums ir pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji! apvienotāja karalistē, un es domāju, ka arī citās valstīs patērētāji vēlas pirkt un, un, un ēst zivi, un viņi vēlas, lai būtu ilgspējīga zivju uh, krājumu uh, attīstība. Makrele ir saņēmusi attiecīgu apstiprinājumu saskaņā ar uh, zvejniecības uh, uzturēšanas uh, noteikumiem. Un šobrīd mēs varam redzēt, ka Islanda un Fēru salas ar savu vienpusējo lēmumu panāca tieši pretēju efektu. Tas nozīmē, ka apvienotē karalistē būs mazāki krājumi un, jo mazāki krājumi, tad citiem arī būs uh, tikpat lielas problēmas. Lai gan neviens šobrīd nesaka, ka krājumi izcīks pavisam, taču apdraudējums ir ļoti nopietns. Un tad sanāk tā, ka Eiropas uh, zvejnieki, kas uh, strādāja saskaņā ar visiem noteikumiem, viņi vairs nevarēs saņemt attiecīgo pēļņu no savas, sava darba. Uh, Nu, tad jautājums ir, kāpēc komisija nav panākusi vienošanos ar Fēru salām un Islandi? Un komisija būtu nepieciešams strādāt attiecībā uz uh, saistībā ar to, to mandātu, ko viņi ir saņēmuši jau pirms sešiem mēnešiem, un tas nenotika pagājušajā nedēļā. Pēdējais jautājums. Uh, ko komisija šobrīd dara, lai pārskatītu nolīgumu starp uh, piekrastes valstīm? Uh, Liels paldies! Un tagad lūdzu nākamie runātāji Kona kungs, uh, viņš nav. Un tagad lūdzu Sančes presēda, jums ir pusotra minūte. Eh, paldies, priekšsēdētājs kundze. Šeit mēs runājam par racionāliem nosacījumiem, makreļu krājumiem. Mēs runājam arī par apvienoto nāciju komisiju, kur tika izveidota migrējošām zivju sugām. Vienmēr runa ir gājusi par sadarbību, un piekrasts valstīm savā starpā ir jāsadarbojās, lai veicinātu krājumu noturību. Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu makreļu zveja tajā ir iesaistītas daudzas valstis. Jau desmitajā gadā tika uz, norādīts, ka Fēru salas ir palielinājusi savus, savu kvotu piecas reizes un Islanda 23 reizes. Tas ir milzīgs daudzums, un kopīgi šīs abas valstis 13. Eh, gadā būtiski ietekmē makrēļu krājumu ilgtspējību ietekmē negatīvi. Tas ir saistīts arī ar Eiropas Savienības dalību valsts tiesībām nozvejot makreli, un daudz zvejnieki ir neatkar, neat, neapmierināti ar šādu lietu kārtību. Kāpēc tikai Eiropas Savienības dalību valstīm ir jāievēro noteikumi, kas zvejnieks būtiski iz, iznīcina? Uh, Runājot par kvotām, kas tiek piešķirtas dalību valstīm un kuras dalību valsts strikti ievēro, kāpēc citi to nedara? Šī sistēma ir zaudējusi uzticību sev. Mums ir jāmēģina pakāpties solīt atpakaļ un jāizstrādā citi spēles noteikumi. Es tiešām ceru, ka komisijai ir gan griba, gan arī vāra kaut ko darīt. Un tomēr ir jāpadomā arī par uh, sankcijām, ja noteikumi īstenošana brīvprātīgi netiek novērota. Paldies! Paldies! Un tagad dodu vārdu Kadek kungam, lūdzu. Madame la commissaire, madame la présidente, chers Priekšsēdā kundze, komisāra kundze, darbie kolēģi, es esmu vīlies par šo eh, dosie attiecībā uz makrels kvotu sadalīšanu. Mēs redzam, ka ir Islanda Fērasals un um, šeit nav nekādi, um, nekādi pasākumi, kas ļautu mums vadīt kopīgo resursu racionālā veidā. Šeit mēs redzam bezatbildīgu rīcību no Fērsalām, no Īslandes, arī redzam, ka makrels krājumi netiek tiek eksploatēti ilgspējīgā veidā. Um, un mēs redzam, ka kvotas ir paceltas nesamērīgi, un kā jau teica kolēģi, četras reizes 2009. līdz 2012. gadam Fēru salas ir, eh, un Īslanda ir palielinājusi par 20 trīs reizes. Tas ir absolūti bezatbildīgi. Šeit ir jāskatās uz ekonomiskiem un tirzniecības aspektiem, jāizmanto visi e, līdzekļi un ir jārunā, jāved diskusijas, lai būtu ilgspējīga attīstība. Mums ir jāpieņem ļoti stingras kvotas. Mums jau ir attiecīgas kvotas un mēs jau esam jau šo kvotu sistēmu ievie, ieviesuši. Mums ir īpaši šīs kvotas jārisver attiecībā uz tiem krājumiem, kurus mēs dalam kopā ar citām valstīm. Un vajadzētu vērsties pret tām valstīm, kas eh, negrib sadarboties, kas negrib vadīt krājumu attīstību ilgsveigā veidā. Un tad komisijai vajadzētu pienākt attiecīgas eh, sankcijas, eh, lai varētu vērsties pret šīm valstīm, lai mēs neatbalstītu šo provokatorisko tādu attieksmi, ko mēs redzam, piemēram, no Islandas puses pret Eiropas Savienību. Paldies! Grācie, catch diai. Paldies, un tagad eh, brīvā mikrofona procedūrā pirmajai dod vārdu Neves kundzei. Paldies! Priekšsarētāja situācija, par ko mēs šobrīd runājam, ir ārkārtīgi nopietna. Vienpusējs lēmums, ko pieņēma Islandē un Fēru salas, ļoti negatīvi ietekmē mūsu ekonomikas vīdē, un tas attiecas uz pilnīgi visām valstīm, uh, kurām ir nepieciešami šie zivju krājumi. Uh, un situācija var vēl pastiprināties, eh, jo varbūt arī citi gribētu vienpusē eh, pieņemt lēmumu. Tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt to, lai mēs efektīvi reaģētu uz šādām situācijām. Mēs, protams, varam eh, nākt klajā ar konkrētām sankcijām, kad runa ir par šādiem atkārtotiem pārkāpumiem, un komisija Šādā veidā var panākt, var panākt to, ka tā ir ļoti pielaidīga un jauka, taču tas var ietekmēt negatīvi mūsu pašus. Mēs esam ieinteresēti tajā, lai būtu ilgspējīga attīstība. Lūdzu, pastāstiet, ko konkrēti jūs šobrīd darat un kādi rezultāti līdz šim ir panākti. Un dariet visu, lai diskutējot ar abām salām, jums būtu konkrēti stimuli. Lielas paldies tagad, lūdzu, Nikolēsku kundzu. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Paldies! Godātā priekšsēdētājs kundze, cienītā komisāre, es vēlētos uh, uzteikt parlamenta nostāju šā jautājuma ziņā, jo mums ir jārīkojas nekavējoties. Šodienas debats ir skaidri pierādījusi, ka mums ir jābūt vienotiem un tādu pašu pieeju īstenot arī Melnās jūras basēnā. Daudzu dalību valsts sadarbībai ir jābūt aktīvākai, pie tam dialogam ir jābūt iesaistošam ne tikai dalību valstu vidū, bet arī ar trešajām valstīm. Ja mēs raugamies uz pētījumu, kurš tika nopublicēts pavisam nesen, un eh, kas ir saistīts ar makle, makraļu krājumu izvērtēšanu, tad eh, zinātnieki ir pārliecināti, ka daudz nozvejas eh, procentu aiziet eh, Āfrikas krastu flotēm. Mums ir jāsadarbojas pasaules līmenī, ja vēlamies nodrošināt zivu resursu ilgspējīgi. Man iztēloja kungs. Prieksēdētājas kundze, komisārs kundze, godātie kolēģi. Pavisam nesen mēs debatējām šajā pašā telpā par Eiropas jauno zivsaimniecības politiku, kurai bija jābūt ilgtspējīgai. Ilgtspējīgai, bet tādai, kas saglabātu zvejnieku ciematu dzīvotspēju. Izskatās, ka Fēru salas un Islanda tam visam ir uzspļāvušas. Kā jūs to varat izskaidrot? Piemēram, Nīderlandē makreļu cenas samazinās Un eh, vēlētos pajautāt komisijai, ko jūs dariet, lai ietekmētu Fērsalas un Islandi ievērot panākto vienošanos. Šobrīd šīs abas valstis to nedara. Islanda vēlas iestāties Eiropas Savienībā, un mums viņiem ir jāpasaka skaidrā valodā, ka tā nu gan nedrīkst. Zīlerkungs. Thank you, eh, madam. Hop. Paldies, priekšsēdētāji, vēlos papildināt Misterē kunga teikto. Vai komisija varētu izskatīt eh, priekšlikumu, ko Hočtona kungs pauda attiecībā starptautisko mediātoru? Manuprāt, būtu nepieciešams šo iespēju izskatīt. Vēl viena lieta, tas, ko arī daudz deputāti teica, eh, sarunas, kas šobrīd notiek ar Islandi par potenciālu iestāšanās Eiropas Savienībā, šīs sarunas joprojām notiek, un jūs noteikti zināt, ka Islandē būs vēlēšanas nākamnedēļ. Vai jūs uzskatāt, komisārs Konze, ka pēc vēlēšanām mēs varētu panākt lielāku progresu attiecībā uz šiem jautājumiem, jo Islandai vēl uh, saruna gaitā ir nepieciešams izskatīt uh, eh, zivsēmniecības uh, eh, sadaļu, un tad varbūt mēs varam izmantot to, lai šo jautājumu risinātu, jo runa ir par neilgspējīgu krājumu izmantošanu, un šī jautājuma jāris, šis jautājums jāris lūdzu Deivis kungs. Paldies, priekšsēdētājs Talera kundze, manuprāt, ļoti pareizi teica. Islandei ir, ir ļoti laba reputācija. Parasti viņi cenšas ilgspējīgi izmantot krājumus, bet attiecībā uz makrelas krājumiem izskatās, ka šobrīd viņi vēl sabojāt savu reputāciju. Vēl viena lieta - Islanda vēlas kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti, bet ir jāsaprot, ka sarunu gaita ir diezgan uh, sarežģītā. Uh, Un ņemot vērā arī vēlēšanas, mēs vēlamies pajautāt komisārai, vai jūs e, izdarat kādu spiedienu. Un atkart, atkal atkārtošu to pašu, ko teica Stēleres kundze. Ja jūs uzskatāt, ka mēs nevaram šobrīd turpināt sarunas, lai nodrošinātu līguma slēgšanu, tad e, jautājums ir, vai ir kāds konkrēts risks attiecībā. Nē, varbūt labāk. Nu jā, labāk varbūt šo konkrēto jautājumu neuzdošu. Grazie. La parola alla Paldies. Lūdzu, komisārs kundz. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija nevēlas iejaukties Islandes priekšvēlēšana kampaņā un vēlos to uzsvert. Tagad runāšu konkrēti par jūsu uzdotajiem jautājumiem. Pirmkārt, vēlos pateikties jums visiem par pausto viedokli. Vēlos atkārtot ka mēs darām ļoti daudz, lai varētu izdarīt attiecīgu spiedienu uz Islandi un Fēru salām, tā lai viņi atgrieztos pie sarunu galda un turpinātu ar mums sarunas par eh, diviem, divu zivju krājumiem, runa ir par makreli un Atlantijas silķi. Ko mēs tagad izmantojam? Mēs eh, vedam sarunas, mums ir dažāda veida jautājumi, mēs arī, piemēram, izskatām šos jautājumus starptautiskās organizācijas, kad vien tas ir iespējams. Mēs eh, neatsakāmies eh, ne no viena priekšlikuma. Mēs esam saņēmuši arī priekšlikumu attiecībā uz potenciālo mediātoru, bet ir ļoti svarīgi, lai pirms iesaistītu mediātoru, uh, E, būtu nepieciešams, lai visi vienotos par to, ka mediācijas rezultāts būtu gal galā pieņemams. Tas nozīmē, ka pirmām kārtām ir nepieciešams pārliecināt visas puses pieņemt mediācijas rezultātus. Bet, kā jau teicu, mēs neizslēdzam nekādu risinājumu. Bet, ja vien es pareizi sapratu jums, jā, atzīšos, ka visi runātāji uzsvera, ka ir nepieciešams nodrošināt regulas īstenošanu attiecībā uz tirzniecības sankcijām. Es sapratu jūsu teikto, bet te pašā laikā atkārtošu, ka mums ir nepieciešams būt uzmanīgiem, jāskatās uz tiesisko pamatu un jāskatās, kāds mums ir laika grafika un kas ir mūsu sabiedrotie. Tāpēc esmu jums to teikusi, ka es vēl turpināšu diskutēt eh, šo jautājumu ar reģiona ministriem Mums ir uh, sarunāta tikšanās, un pēc tam varēšu jūs visus informēt par mūsu lēmumu. Mums ir nepieciešams sadarboties ar Norvēģijas uh, uh varas pārstāvjiem, savādāk rezultāts nebūs pietiekam kvalitatīvs. Par citu lietu, par uh, Atlantijas silķi, esmu jau teikusi šeit situācija ir vienkāršāka, saprotamāka, Tāpēc esam jau uh, devuši zaļo gaismu, lai komisijas iekšienē varētu uzsākt uh, tirzniecības sankcijas, tirzniecības instrumentu izmantošanu pret, uh, pret uh, attiecīgajām salām, jo gal galā viņi ir vienkārši apteikušies no sarunām. Paldies! Lielas paldies komisārai! Un līdz ar to esam pabeiguši diskusiju par šo jautājumu. Un tagad sāksim izskatot nākamo. Izskatīt nākamo darba kārtības jautājumu, kas ir Čičistera kunga ziņojums Eiropas tīkla un